Tātad, dāmas un kungi, tagad eh, pāriesim pie balsošanas. Sāksim ar eh, Teinas eh, kundzes ziņojumu. Protokols par Eiropas Savienības tiesas statūtiem. Dodu vārdu referentai Teinas kundzei. Jā, ziegiet. Jā, cienījamie kolēģi, mēs tūlīt balsosim par diviem tehniskiem ziņojumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesu. Un uh, politisko grupu vārdā gribēju teikt uh, sekojušas komentārus. Eiropas parlaments nožēlo to, ka padomes uh, par nodarīgu atzītā tiesneša skaita palielināšana Eiropas Savienības tiesā cieta neveiksmi tāpēc, ka dalībvalstis nevarēja vienoties par to, no kurām dalībvalstīm šie papilda tiesneši nāks. Kaut arī tika piedāvāti vairāki risinājumu varianti. Uh, Procesuāli mēs runājam par uh, absolūti izņēmumu gadījumu, kādi, kur parlamentā šādu precedentu nemaz nav, un tādējādi mēs uh, balsosim par regulas priekšlikumu. Tas būtu, tā būtu pirmā daļa, bet otrā daļa paliek, uh, ja tā drīkst izteikties, karājoties gaisā, un es ceru, ka uh, šo jautājumu varēs eh, veiksmīgi noslēgt līdz 2013. gada vidum. Gribētu aicināt eh, dalību valstis eh, neizrādīt, nespēlēt varas spēles un izrādīt tiesai pienāk, tai pienākošos cieņu. Paldies! Vielen Dank, Frau Tain. Liels paldies, Tainas kundze. Šis būs personāls balsojums un sākam balsot. Haben Sie Ihre Karte, Herr Vai visiem ir kartītas, Poselta kungs? Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Tad uh, beidzam balsot. Tas ist angenommen. Ziņojums ir pieņemts. Wir kommen nun zum Un tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma daļas uh, tēnas uh, kundzes ziņojums par Eiropas Savienības civildienesta tiesas aizstājēju tiesnešiem. Sākam balsot. Haben alle kolēģinnen un kolēģi apgestimmt. Vai visi to ir izdarījuši? Labi, tad beidzam balsot. Angenomen. Pieņemts. Un nu pāriesim pie Fērma kunga ziņojuma finansiālais atbalsts uh, Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā. Vispirms par visu bloku numur viens. Kurš ir par, pret, apturas, pieņemts. Otrais bloks tādējādi atkrīt. Un tagad eh, balsosim par komisijas grozīto priekšlikumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Un par leģislatīvo rezolūciju personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir angenomen. Pieņemts. Glückwunsch an die Berichterstatter. Apsveicu referentu, gan referentus, gan Tēnas kundzi, gan Fērma kungu. Un tagad pāriesim pie Balcānai kundzes ziņojuma budžeta grozījums numur 3 2012. gadā. Vispirms balsosim par tekstu kopumā no 1 līdz 7 blokā, kurš ir par pret atturas pieņemts rezolūcija kopumā par eh, notiek eh, personālais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Tā tad eh, beidzam balsot. Un priekšlikums ir pieņemts. Runāsim tagad par rezolūcijas priekšlikumu attiecībā uz Jordānas rietumkrastu un austrumu Jeruzālēm. Vispirms balsosim par ECR politiskās grupas priekšlikumu, kurš piekrīt šim priekšlikumam B7296 par, pret, atturas. Priekšlikums noraidīts. Un tagad iesim, pāriesim pie S un D, ALDE, GOE un Zaļo kopīgo rezolūcijas priekšlikumu par. Ak tā, piedodiet, atvainojiet Vispirms ir jānobalso atsevišķi par 12. grozījumu. Pirmais eh, punkts orģinālajā tekstā par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Tas ir angenommen. Pieņemts. Un tagad balsosim par pirmo grozījumu. ETP politiskās grupas priekšlikums par, pret, atturas, pieņems. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Apšķiris, ka šlos. Beidzam balsot. Tas var angenommen. Ich komme nun. Pieņems. Un tagad pāriesim pie eh, rezolūcijas priekšlikuma kopumā, kurš eh, ir par. Wer ist dagegen? Pret. Atturas. Jāpārbauda elektroniski. Sāksim balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Der Entschließungsantrag ist angenommen. Rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts. Dāmas un kungi, pateicos visiem par to, ka mūsu pēdējā, šī bija mūsu pēdējā plenāra sesija pirms atvaļinājuma, un visiem, kas dodas atvaļinājumā, novēlu patīkami atpūsties. Bitte? Okay.